Präsident! Vielen Dank. Guten Tag, meine Dāmas un kungi, gribēju jūs lūgt ieņemt savas vietas. Ja, am 19. Januar 2012. 19. janvāra sanāksme tagad tiek turpināta. 19. janvāra sanāksmes protokoli, kā arī pieņemtās uh, tekstu versijas uh, ir jūsu rīcībā, vai kādam ir iebildumi pret protokolu? Nē, līdz ar to esam to pieņēmuši. Kommen zu den Mitteilungen. Zwei Ab Tagad man ir uh, paziņojumi. Divi deputāti ir paziņojuši, ka viņi vairs nestrādās Eiropas parlamentā. Pirmā no deputātiem ir Dajana Voles, kas uh, vairs no 1. februāra nestrādās Eiropas parlamentā. Vēlējos viņai pateikties par to, ka viņa tik veiksmīgi ir darbojusies Eiropas parlamentā visu šo gadu garumā. Un arī Pronšies de Rosa pateica, ka ar 2. februāri viņš noliek savu deputātu mandātu Eiropas Savienībā. Un, protams, gribēju viņam pateikties, domāju, ka viņš mūs pagodinās vēl ar savu klātbūtni, un tad es varēšu viņam personiski pateikties. Saskaņā ar 4. panta, mm, ar reglamentu 4. panta, 1. un 3. apakšpunktu ir noteikts, ka šīs vietas tagad ir brīvas. Nu, attiecībā, attiecīgi noteiktos datumos 1. un 2. februārī. Herr Ville Itele hat mir mitgeteilt. Ville Itele man paziņojis, ka viņš ir kļuvis par Eiropas revīzijas palātas darbinieku saskaņā ar reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu. Arī Vila Italas vieta ir brīva no 2012. gada 1. marta. Jūri komiteja 25. janvārī saskaņā ar uh, trešo reglamenta pāntu, trešo un ceturto apakšpunktu ir piedāvājusi uh, atzīt par derīgiem sekojošo deputātu uh, mandāts Anders Dotera, kurš ir McIntyre, Malinov, Nilsson, Vilela, Zarduski, Zidu i Alabacht trematerra weidenholzer bratkowski kouchet roata stadler kukovi van der stoep miranda omarjee correia zamora naranjo escobar und zuber. Ist da jemand gegen? Vai kāds ir pret šiem uzvārdiem? Līdz ar to šo deputātu mandātu ir e, pasludināti par derīgiem. No ETP politiskās grupas, no sociāla demokrātu grupas, no konservatīvo un reformistu grupas, kā arī no apvienoto kreiso partijas esmu saņēmis e, prasību, e, lai konkrēti deputātu tiktu iecelti komitejās un delegācijās. E, šīs sanāksmes protokolā tiks publiskot šo deputātu vārdu, un ja līdz sanāksmes beigām netiks iesniegts nekāds pretenzijas, tad eh, šis saraksts tiks pasludināts par spēkā esošu. Mēs esam arī uh, izplatījuši konkrētu tekstu, tas ir par regulu 596 no 2009. gada. Tā ir parlamenta un padomes regula par uh, procedūru, par kontrolas procedūru, un mēs runājam par ceturto daļu. Tagad te būs daudz skaitļu, komisijas, eh, dokuments, padoms dokuments, es jūs ar to neiepazīstināšu, jūs varēsiet eh, ar to iepazīties tīmekļa vietnē zem sadaļas seans on direct. Tā jūs ietaupīsiet gan manu, gan savu laiku. Uh, Tagad gribēju pateikt, kā priekšsēdētāja konferences 19. janvārī pieņēma darba kārtību. Vai kāds vēlas izteikties par šo plenāru sesiju darba kārtību? Vēlējos jums paziņot sekojošo. Debates par neformālo Eiropadomu, kas notika šī gada 30. janvārī, notiks tagad no 15.10 līdz 16.40. Pēc tam būs jautājumu stunda ar Katrīnu Aštonu, kas sāksies 16.40 un ilgs vienu stundu. Pēc tam 17.40 sāksies debates par citiem tematiem. Iturgais Angulo ziņojums, ceru, ka pareizi izmantoju, eh, izrunāju uzvārdu, tiks apspriest ceturtdien ceturtdien eh, runājot par mutiskajiem jautājumiem, kas attiecas uz stabilitātes obligācijām. Šie jautājumi tiek pārlikti uz citu plenārsēdi, un tā vietā mēs apspriedīsim itur gaisa ziņojumu. Tālāk Nikolai ziņojums par sievietēm kara laikā. Pēc šī ziņojuma tiks apspriests Reigneris ziņojums par uzņēmumu atrašanās vietu. Tālāk par uh, uzturvielu marķēšanu. Uh, Šis jautājums eh, tiks, par to tiks balsots eh, tad, kad ir paredzēts balsojums. Vai kāds ir pret to? Neizskatos, ka visi entuziastiski atbalsta šo priekšlikumu, līdz ar to ir pieņemts mūsu šo divu dienu darba plāns. Tagad sekos Eiropas padomas un komisijas paziņojumi par 30. janvāra neformālās Eiropa padomas sanāksmi. Gribēju mūsu vidū sveikt Van Rompēja kungu un uh, komisijas priekšsēdētāju Barozo kungu. Pirmais uzstāsies uh, Hermans Van Rompējs lūdzu. Mr. President, uh, dear colleagues. Priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi. Pēdējo divu gadu laikā Eiropas līderiem ir nācies pieņemt smagus un reizēm sāpīgus lēmumus, lai stabilizētu eirozonu. Lai arī tas bija nepieciešams, mēs